Eiropas kino digitālajā laikmetā. Dodam referentam vārdu četras minūtes. Dziekuja, paņi Šunčonci. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Man ziņojums skar Eiropas kino 2000. 14. gads bija ļoti veiksmīgs Eiropas kino gads, jo tika um, saražots apmēram 14-15 tūkstoši filmu, divreiz vairāk nekā ASV filmu industrijā, taču cilvēku skaits, uh, kas redzēja šīs filmas, bija pat disproporcionāls, jo lielāko daļu šo filmu redzēja tikai cilvēki, kas, uh, kur, tajās valstīs, kur šīs filmas tika um, uz, uzfilmētas. Mums ir jāmaina šī situācija, jāizmaina šīs tradīcijas. Tādēļ manā ziņojumā ir minēts uh, Eiropas kino izplatīšanas un uh, tirgvedības uzlabošanas aspekts. Mums ir pieauguši veidi, kā var piekļūt piemē, filmām, piemēram, video pēc pieprasījuma ir šādi visādi jauni instrumenti. Mums ir jāpalielina šīs piekļuvas iespējas ir jāpaplašina izplatīšanas iespējas, kā arī jāuzlabo Eiropas filmu iespējas, lai tās varētu skatīties ar vien vairāk cilvēku un tām piekļūt dažādās platformās. Eiropas kino industrijai ir nepieciešams, nepieciešama tāda stimulējoša vide, lai varētu izmantot visu kulturālo un ekonomisko potenciālu radošai darbībai. Viens no uh, risinājumiem, lai to panāktu, ir Eiropas kino subtitrēšana vai dublēšana. Mūsdienās mums ir digitālās kopijas, kas ir aizstājuši analogās filmas, un tas uh, dara iespējamu dažādu valodu tūkojumu vienā kopijā. Būtisku lomu spēlē filmu festivāli Kannā, Berlīnē un citur, kino balvas tāds kā Luks balva. Un pateicoties tām, Eiropas kīno sasniedz plašu sabiedrību. Labs piemērs ir polijas filma Ida, kurai nebija ļoti plašā skatītāja lokas Polijā, taču tā kļuva ļoti veiksmīga, kad saņēma balvas Eiropā un pat Eiropas Oskaru. Protams, ka šos mēģus nevar sasniegt, ja nav pietiekami finansējumi. Tādēļ Radošā Eiropa un apakšprogramma mēdīja ir ļoti būtiskas. Ir būtisks nodrošināt finansējumu no Eiropas investīciju fonda. Publiskā fondu finansējumam vajadzētu koncentrēties uz uh, izdevumiem, uz izrādīšanu sabiedrībai, kā arī uz izplatīšanu un tirgvedību. Ir ļoti būtiski attīstīt kino izglītību, jau agrīnā vecumā. Jauniem skatītājiem ir jāmāc, kā kritiski izmantot šo piekļuvi kino. Vēlos noslēgt un uzsvērt to, cik būtiski ir kino joma nākotnē. Šeit jāpieņem, jāpiemina digitalizācijas process, process Un rezumējot, man ziņojums ne tikai uzsāk diskusijas par iespējamu kino industrijas potenciālu, kas turpināsies ar Eiropas kino fórumu ietvaros, bet ka šeit jābūt arī attiecīgiem likumdošanas priekšlikumiem no Eiropas komisijas, un ko sagaida ne tikai Eiropas parlaments, bet visa sabiedrība. Paldies Ventas kungām, darbie kolēģi! Mums patiecībā pulksten 11. ir jābeidz darbs. Es iepriekš teicu, ka drīkstēs izteikties vairāk cilvēku, jo bija tikai divi cilvēki pieteikušies. Tagad brīvā mikrofona laikā došu runu tikai tiem kolēģiem, kur nebija izteikušies, un tādēļ palikšu tiešām pie šiem diviem runātājiem, un tagad brīvā mikrofona laikā došu vārdu tikai Kaputo kungam, to Nolfī kundzei. Kaputo kungs, lūdzu. Grazie, prezidente il rafforzamento della tutela del. Paldies, priekšsēdētāji. Autortiesības eh, un privāta eh, tiesības spēcināšana ir būtiska. Tādējādi mēs vēlamies arī spēcināt Eiropas radošos iespējas. Tas ir arī ļoti būtiski. Tas, tikai, tas ir kino pasaulē. Šeit runa ne tikai par radošām un intelektuālām kompetencēm. Uh, Šeit ir jāpiemet arī ekonomiskā komponente. Šeit runa par ekonomisko izaugsmu, par darba vietu radīšanu, par inovāciju attīstīšanu, digitalizāciju un tā tālāk. Taču tam ir nepieciešams skaidrs autortiesības. Tādējādi mākslinieks saskars ar skaidrajām robežām un saņem arī attiecīgu kompensāciju. Protams, ka ir jāveicina arī reāls digitālais prulā, plurālisms, taču vienlaikus ir jāaizsargā arī privātās tiesības un sfēra, ir jānodrošina harmonizācija attiecībā uz autortiesībām un privāto sfēru. Tas viss ir jāsaskaņo. Tāpat arī jāpārdomā, kā mēs mākslas darbu varam definēt daudz skaidrāk jaunajā gadsimtā. Paldies, ka puto kundzei nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Savu studiju laikā es varēju saskarties un redzēt, kādas problēmas ir tiem, kas uh, vēlas darboties audiovizuālo mēdīju jomā. Ir grūti saņemt uh, kredītus kultūrai, un Eiropas komisija, manuprāt, līdz šim nav devusi efektīvas atbildes šim jautājumiem. Mums ir jāaizsargā Eiropas kino nacionālajās valstīs, tad Taču mums ir jābalsta ne tikai ražošanas sistēma, ir jāparedz arī izņēmumu. 10% no ienākumiem vajadzētu paredzēt Eiropas kīno. Itālijā ir tā, ka par filmu ražošanu uh, garantijas uh, iestāde ir paredzējusi miljoniem eiro Disneja filmām. Nu, tas ir kaunpilni. Tas nozīmē, ka nebūtu iespējams pie mums atrast kvalitatīvas filmas, kuras pārraidīt pa televīziju. Tas tikai noslogo mūsu darbiniekus un mūsu radošos nozars pārstāvis. Mūsu uzdevums ir aizsargāt Eiropas kultūru ir jānovērš geobloķēšana, mums ir nepieciešama vienos digitālais tirgus. Paldies Adinolfī kungai, brīvā mikrofona procedūra ar to ir noslēgta, un tagad atkal došu vārdu Haugan kungam. Thank you, Paldies, priekšsēd. <clears throat> Komisija apsveic ziņojumu. Eiropas filmu eh, sektoram izteiktās rekomendācijas ir apsveicams. Paldies godamam deputātam Ventam par šī dokumenta sagatavošanu, kas saskana ar Eiropas komisijas atzinumiem par Eiropas filmas nozaru un politikas ieteikumiem, ko esam sagatavojuši. Pagājušā gadā Eiropas komisija atzīst Eiropas filmu nozīmi un mēs arī salīdzinot ar ASV filmu industriju uh, eh, gribam eh, lielākas uh, auditorijas sasniegt. Ļoti nedaudz uh, Eiropas filmas, diemžēl, tikai rādā ar pus uh, valstīm, kur tās uzņemtas. Uh, Eiropai tomēr raksturīgi ir kultūra daudzveidība, bet nacionālās valstīs ir nacionālais finansējums kino un tādēļ arī um, tas apgrūtina in, nu, interesi, pārobežu interesi par filmām. Esam uzsākuši Eiropas filmforumu dialogu, uh, kas ir domāts, lai uh, plais starp Eiropas filmu ražotājiem un uh, skatītājiem pārvarētu. Ir jāiesaist dažādas grupas, dažādās vietās, lai uh, mūsu politikas efektivitātes filmas uh, nozars uh, atbalstam darītu efektīvāku. Ņemot vērā digitālo revolūciju, kas ir notikusi, mums ir vajadzīgs jauns stratēģijas, lai sabiedrība iepazīstinātu ar Eiropas filmu, piedāvājumu. I, ir gaidām uh, autortiesību reformu un audiovizuālo pakalpojumu direktīvas pārskatīšana. Būs konferences, apkajā galda diskusijas, semināri un Eiropas filmu fórumu pirmie rezultāti tiks līdzdalīta eh, nākamā gada pēdējā ceturksnī lielā konferencē. Eiropas komisija būs ļoti aktīva šajā procesā. Mēs gribam arī vērst uzmanību uz Eiropas eh, Creative Europe, radošās Eiropas programmu, kā būs svarīga loma Eiropas filmu izplatīšanā pārrobežām. TV programmēšana uh, un filmu skatīšanās pēc pieprasījuma saņems arī Eiropas atbalstu. Eh, un tāpat šo filmu izrādīšanai kinoteātros. Radošās Eiropas garantijas eh, fondi ļaus eh, mobilizēt privātās investīcijas, lai nozara būtu mazāk atkarība no publiskā finansējuma Eiropas komisija un Eiropas investīcija fonds ir sākuši e, šo jauno finansiālo instrumentu darbināt, lai, e, vai, e, atvainiet, sāks to darīt nākamgada sākumā. Mēs esam vērojuši digitālo revolūciju un tādēļ kino nozara turpmāk arī būs ļoti nozīmīgi. Tā ir jābūt mūsu inovāciju flagmanim un Eiropas komisija turpinās atbalstīt Eiropas filmu nozaru tuvāko gadu. Komisāra kungs, līdz ar to debats